Kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir padomas un komisijas paziņojumi par progresu, kas panākts attiecībā uz Gvantamabo ieslodzīto izmitināšanu un ieslodzījumu vietas slēgšanu. Vispirms dod vārdu padomē ministrs Lopes Garido. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Como saben ustedes, la Unión Europea. Paldies, priekšsādātāji. Kā jūs labi zināt, Savienība ir pozitīvi uzņēmusi Obamas priekšlikumu slēgt Guantanamo ieslodzījuma centru. Viņš to paziņoja stājoties amatā Pēc tam tas tika ratificēts, to izdarīja Eiropas Savienība un tās dalība valstis ar ASV pagājušā gada 15. jūnijā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams ievērot likumību un cilvēktiesības, un šajā paziņojumā ASV saka, ka viņiem ir tāda pati griba. Un tas nav savienojams ar Guantanamo centra saglabošanu. Mēs nevaram to akceptēt, ka šāds centrs turpinātu darboties. Šī centra pastāvēšanā jā, bija, nu, pastāvēšana bija arī propagandas elements, ko bieži izmantoja Alkaida ir nepieciešams to slēgt, bet ir arī grūtības. Varam minēt dažas piemēras. Piemēram, daži ieslodzītie uh, no Jemenas nevar tur atgriezties. Un, un tāpat arī ASV Mm, ir problēmas, bet mēs sveicam to, ka ASV administrācija, Obamas administrācija, ir uzstājīga savā vēlmē slēgt Guantanamo centru, neraugoties uz stingro opozīciju kongresā. Republikāņu flangā, bet tagad arī daļai demokrātu flangā. Daži eh, eh, pārstāvji tiek tiesāti ASV tiesās, teiksim, Žēš Mohameds, eh, kas ir iesaistīts 11. septembra atentātos, neraugoties uz bāžām, kas pašlaik pastāv ASV. Mēs kontaktos ar ASV vienmēr esam teikuši, un pavisam nesen atkārtojam vēlreiz, kad um, bija īpašā um, pārstāvja, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem vizīte un kas pašlaik nodarbojas ar Guantanamo centra slēgšanas jautājumiem, kad viņš ieradās Briselē. Tajā dialoga, tā dialoga ietvaros, kas mums regulāri ir ASV, viņš norādīja, viņam tika norādīts, ka uh, Eiropas Savienību uztrauc militāro metožu izmantošana un ieslodzītu uzturēšanās šajā centrā bez tiesas sprieduma. Un bija jautājums par nāves sodu. Tas Eiropas Savienībā ir stingras prasības, ko mēs visu laiku uzturām attiecībā arī uz attiecībām ar ASV. Tas pats jāsaka. attiecībā uz parlamentāriešu dialogu un transatlantisko dialogu. Parlamenta deputātiem ir tā pati nostāja. Mēs esam ievērojuši vienošanos nolīgumu ar ASV, par ko mēs jau esam runājuši. Ir dalība valstis, kas ir piekritušas uzņemt ieslodzītos no Guantanamo Un pagaidām mēs varam runāt par dalību valstīm, un kopā arī ar Šveici. Šādu valstu pavisam ir 16 pagaidām, kas piekrīt uzņemt Guantanamo bijušās ieslodzītos. Lēmums, protams, jāpieņem dalību valstīm. Mehānisms tiek izstrādāts sarunās starp ārlietu ministriem. Un mēs vienmēr esam teikuši, ka šis centrs ir pretrunā viselementārākajām cilvēku tiesībām, un mēs prasījām, lai būtu sali, sadarbība ar dalību valstīm, lai varētu slēgt šo centru. Bet lēmums, protams, jāpieņem suverēni katrai dalību valstī, runājot par ieslodzīto uzņemšanu. Bija 242 ieslodzītie, kad uh, pie varas nāca Obama, 40 jau ir pametuši Guantanamo. Slēgšana ir liela problēma um, attiecībās, nu, mūsu runājot par šo centra slēgšanu ir izdarīts attiecīgs paziņojums, pieņemot, ka šāda situācija neatkārtosies, kāda ir bijusi. Un, protams, amerikāņu vēlme ir tāda, un arī mūsu eiropiešu nostāja. Mēs varējām izdarīt zināmu ietekmi uz ASV, kas ir mainījusi savu politiku attiecībā uz Guantanamo. Kopējā paziņojumā mēs varam redzēt arī ka ir iespēja vienoties par principiem starp Eiropas Savienību un ASV, principi, kas būs kopīgas, kopīgas atsauces punkts cīņā pret terorismu. Mums Eiropas Savienībā arī ir interese, lai galīgi tiktu slēgts Guantanamo centrs, un mēs priecājamies, ka prezidents Obama ir eh, pārliecināts, ka viņš to izdarīs. Paldies, komisārkungs, un tagad Paldies, ministra kungs, tagad vārds komisāram. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, Eiropas Savienība, tā skaitā ir Eiropas komisija, ir nepārtraukt aicinājusi uz to, lai tiktu slēgta Guantanamo eh, ieslodzījuma vieta. Kā jau minēja ministrs, Eiropas Savienības bija sagatavojis divu gadu ietvaru dokumentu, lai atbalstītu ieslodzījumu vietas uh, slēgšanu vispirms jau 2009. gada 6. jūnija iekšliet un uh, tieslietu padomē, tālāk strādājot pie apmaiņas mehānisma un uh, visbeidzot pateicoties kopīgiem paziņojumiem starp Eiropas Savienību un ASV par uh, šo te, šīs te ieslodzījuma vietas slēgšanu un turpmāko sadarbību cīņā pret terorismu dokuments, kas tika pieņemts 16. jūnijā. Eiropadomas secinājumos un kopīgajā dokumentā ir skaidri noteikts, kā bijušo ieslodzīto izmitināšanu un viņu uh, juridiskā statusa noteikšana ir ir attiecīgās uzņemošās Eiropas Savienības vai Schengens asociācijas valsts pārziņām. Uh, ieslodzītie, kas tiek saņemti saskaņā ar šo schēmu, uh, varēs uh, izmantot attiecīgo nacionālo likumdošanu. Saskaņā ar šiem te paziņojumiem 16. jūnijā pagājušajā gadā tika mm, balsots par eh, to, ka tiek izmantota Eiro, Eiropas Savienības eh, centieni šajā jomā. Un tas viss notiek saskaņā ar starptautisko likumdošanu eh, cīņai pret terorismu. Ir iekļaut arī paziņojumi par attiecīgajā procesa ievērošanu piekļuvu tiesai, aizturēšanu, transferu un spīdzināšanas aizliekšanu, un tas viss ir saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Komisija uzskata, ka šīs garantijas ir absolūti nepieciešams, lai mēs varētu risināt dialogu, jo tas viss veicina eh, labāku izpratni par to, ka um, cīņas pret terorismu ietvaros mums būtu jāievēro gan starptautiskie likumi, eh, tā skaitā arī cilvēktiesība likumi, um, humanās tiesības un citi likumi. Kā jau tik minēts iepriekš, Eiropas Savienība ir pret nāvsodu un ir iestājusies dažos gadījumos, vēršoties pie trešām valstīm, lai novērstu nāvsodu izpildīšanu. Eiropas komisija apsvērs no attiecīgos soļus gadījumā, ja, kā, ja kādam no uh, ieslodzītiem, Guantanamo ieslodzītiem tiks piespriests nāves sosts. Līdšanējie Obamas soļi eh, slēdzot ieslodzījumu vietu eh, liek mums cerēt uz eh, progresu šajā jomā arī nākotnē. Paldies, komisārkungs, un tagad runātāju politisko grupu vārdām vispirms vārds Sala Franks kungam, EPP grupas vārdā. Prieksēdētājs kundze, godātie deputāti, es vēlētos atgādināt, ka parlaments jau ir sagatavojis rezolūciju vairākas reizes par to, kas notiek Guantanamo ieslodzījuma vietā. Obamas kungs, kad stājās pie prezidenta amata pildīšanas, apsolīja, ka viņš slēgs Guantanamo ieslodzījumu vietu, pie tam slēgs gada laikā. 22. janvārī šis datums beidzās, un tas vienkārši pierāda to, ka ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Un tas attiecās ne tikai uz Bams kungu, tas attiecās uz politiku kā tādu. Kā jau komisārs teica, īpašais Amerikas Savienoto valstu sūtnis apmeklēja Eiropu un mēģināja sadarboties ar dalību valstīm, bet šai sadarbībai ir izstrādāta kritērija, un šos kritērijus ir apstiprinājusi arī komisija. Patiesībā problēma ir starp iepriekšējo Baltānam administrāciju un tagadējo, un, protams, E ASV vēlas, lai tiktu izpildīta vesela virkne drošības aspektu tajās dalību valstīs, kuras izmitinās ieslodzītos. Vēl bez tam ir dalību valsts, kuras ir pieņēmušas lēmumu izmitināt ieslodzītos, piemēram, mana valsts arī tāda ir pieņēmusi, un tāpēc vēlētos pajautāt Spānijas prezidentūrai. Vai jūs domājat, darīt kaut ko, lai harmonizētu to atbildi, ko dalību valstis sniedz ASV, un, piemēram, tā problēma, kur šeit tika pieminēta Jemenā. Vai jūs mēģināsiet eh, šo jautājumu risināt eh, startautiskā līmenī, piedaloties, piedaloties ASV un Eiropas Savienības ārlietu ministriem? Uh, Pēdējais jautājums runājot par tiem gandrīz 200 ieslodzītiem, kurš šobrīd vēl atrodas Guantanamo ieslodzījuma vietā. Apmēram 100 eh, var tikt atpakaļ nosūtīt uz savu izcelsmes vietu, bet 50, apmēram 50 paliks ieslodzījuma vietā, jo nav pietiekams pierādījums tam, ka viņi nav vainīgi. Patiesībā šeit ir samērā liela juridiskā neskaidrība. Jāņem vērā vēl viens aspekts. Uh, Mm, mēs nevaram ietekmēt ASV valdības lēmumu atbrīvot ieslodzītos vai paturēt ieslodzījumā. Ko jūs darīsiet šajā jomā? Paldies, priekšsēdētājs kundze, un tagad Gomes skundze divas minūtes lūdzu. Guantanamo ir bušādi. Guantanamo ir bušādi administrācijas veidojums. Un Eiropas Savienība to ir redzējusi. Eh, katrs ir rīkojies savu, savu interesu vadīts, bet tagad mums ir šī eh, tumšā lapuse jāpāršķir. Mums pastāv transatlantiskais dialogs, un tā ietvaros jādara viss, lai galu galā tiktu Uh, sniegta kolektīva Eiropas Savienības atbilde šajā jautājumā attiecībā uz Guantanamo ieslodzītajiem. Ir šokējoši, ka lielās valstis, Buša sabiedrotās valstis, tad, kad tika nosūtīts karaspēks uh, Vācija, Rumānija un uh, citas, neuzņemas atbildību šajā brīdī. Tā ir daļa no kopējās ārējās un drošības politikas, nepieciešams, lai ministri ievērotu Lisabonas līgumu šai ziņā, un nepieciešams paust solidaritāti un augstajai pārstāvēja saskaņā līguma 30. pantu tagad ir iespējams nākt klajā ar iniciatīvu un izstrādāt stratēģiju, lai varētu atrast laiku Guantanamo. Un nepie, sniegt nepieciešamo atbalstu reintegrācijai šīm personām, e, ieskaitot arī ģimeņu atkalpvienošanās tiesības. E, mana valsts Portugāle e, bija vadošajās pozīcijās šajā jomā un kopā ar citām valstīm gribēja darīt kaut ko, lai mēs varētu palīdzēt un sniegt atbalstu šiem cilvēkiem, kas ir cietuši ieslodzījumā Guantanamo. Un tagad Alda grupas vārdā Baranas Ludforda divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir tādas valdības Eiropā, kuras aktīvi piedalījās gan aktīvā aizkavēšanā, gan aktīvā tālāk nosūtīšanā, bet šīs valdības izvēlējās neredzēt to, ko darīja viņu padotie. Pie tam eh, mēs nevaram apgalvot, ka kaut kas notiek tikai tikai tur pāri okeānam. Tas notiek šeit. Protams, ka saskaņā ar Guantanamo bāzes slēgšanu tas prasīs gadus, un mēs atbalstījām Obamas kunga teikto, ka viņš to izdarīs gada laikā. Mēs saprotam, ka Džordžs Bušs ir savārījis milzīgu putru, un tomēr ir ārkārtīgi nepatīkam, ka vēl joprojām šajā ieslodzījuma vietā atrodas 200 ieslodzīto. Ir arī federālās tiesas, kuras uh, ir pieņēmušas lēmumu, bet jautājums par to, kāpēc šie teroristi netika notiesāti jau pirms astoņiem, deviņiem gadiem. Protams, ka mēs varam pieprasīt, lai vairāk valdība pieņemtu lēmumu izmitināt eh, ieslodzītos. Tas būtu gan transatlantiskās sadarbības ietvaros, gan arī tādajādi mēs eh, nodrošinātu labāku sadarbību. Tas nenozīmē, ka, eh, ka Amerikas Savienotajām valstīm nevajadzētu uzņemt uigurs no Ķīnas, kā to daram, piemēram, mēs. Piemēram, Amerikas Savienoto valstu pilsonis joprojām uh, Uh, atrodas Guantanamo bāzē, un tas pats attiecās arī uz apvienotās karalistas pilsoni, kurš astoņus gadus ir ieslodzīts šajā ieslodzījuma vietā. Varbūt, ka uh, vajadzētu viņu uh, nosūtīt atpakaļ uz savu darābiju. Pret šiem cilvēkiem tiek piemērota spīdzināšana, un tas ir noticis jau astoņus gadus. Ja viņi stātos apvienotās karalistas tiesas priekšā, tiesa viņus aptaisnotu. Protams, ka es iestājos par Guantanamo bāzes sniegš, slēgšanu, un tomēr mēs esam pret to, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības, un tomēr Eiropai ir jādara daudz vairāk. Prieksēdētāja zaļo grupas vārdā Hautals kundze, pusotru minūtu lūdzu. Prieksēdētājs kundze. Godātais padomas prieksēdētājs. Runājot par ASV augsto pārstāvi, kad tas ieradās Briselē pavisam nesen un tikās ar eh, valdības pārstāvjiem. Protams, ka parlaments eh, varētu pieprasīt, lai eh, visa Eiropas Savienība izvirzītu kopīgu politiku attiecībā uz Guantanamo. Un tomēr visiem ir skaidrs, ka Guantanamo ir būtisks cilvēktiesību pārkāpuma simbols, un Eiropas Savienība pieprasa, lai šī bāze tiktu slēgta. Protams, ka parlaments pēdējo pē, pagājušajā gadā ka um, februārī pieņēma arī rezolūciju, un vairākas reizes mēs esam teikuši, ka mums ir jāpieprasa Guantanamo bāzes slēgšana. Mēs vēlamies vienlaicīgi runāt ar ASV arī par to, ka ASV attieksme pret uh, kriminālu noziedzniekiem un pret ieslodzītajiem pieprasa pārskatīšanu, jo tas nav saskaņā ar cilvēktiesībām. Un gan komisāra kungs, gan godātais padomas priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka jūs runāsiet par šīm tēmām ar ASV pārstāvjiem tajos dialogos, kurus jūs šeit pieminējāt. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos noslēgumā uzsvērt to, ka Eiropas Savienībai pašai ir jātiek galā ar tiem eh, noslēpumainajiem nosūtījumiem, kur notika arī caur Eiropu. Un eh, Pagājušajā martā parādījās ziņas par to, ka Eiropas Savienība arī šobrīd nav tikus galā ar to, kādas bija tās dalību valstu loma šajos aizturējumos un kāda bija pārvadājuma caur Eiropas Savienības lidostām. Paldies, priekšsēdētājs grupu, priekšsēdētāji, un tagad Černiecki kungs, ECR grupas vārdā vienu minūtu lūdzu. Dziękuję bardzo, panie... Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz kolēģis, nu pat teikt, to es gribētu uzsvērt, ka nav konkrēti pierādījumi par to, ka ka um, Eiropas Savienībā ir bijuši, uh, ir bijušas ieslodzījuma vietas un ieslodzījuma centri vismaz attiecībā uz Poliju, mēs to varētu teikt. Tālāk atgriežoties pie jautājuma par Guantanamo bāzi. Ir ļoti svarīgi tas, ka mēs esam uzsākuši šīs diskusijas brīdī, kad pie vārs ir Obamas administrācija. Es domāju, ka mēs pavisam skaidri varam redzēt, ka tas nav gluži vienkārši Džordža Buša juniora politikas sekas. Šis jautājums ir daudz nopietnāks. Un to es saku tāpēc, ka uh, Spānijas uh, pārstāvis, kas runāja prezidentūras vārā, vārdā, runāja par pašreizējo amerikāņu nostāju un pozīciju. Es vēlētos arī teikt, eh, cienījamie kolēģi, ka ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība runā par terorisma upuriem arī. Paldies, vai jūs eh, piekristu atbildēt uz jautājumu, kur uzdos Hautals kundze? Jautā priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, turpina Šarņēts kungs. Es atsaucos gluži vienkārši uz kolēģis teikto. Hartners kundze. Godātā priekšsēdētājs kundze, Černiecka kungs iespējams, kam nezin, ka eh, decem, 2008. gadā 22. decembrī pirmo reizi Eiropas padome paziņoja, ka bija notikuši ieslodzīto pārvadījumi, pārvadājumi. Un tas notika tad, kad Lietuvas parlamentā uh, eh, komiteja uh, bija nolēmusi, ka Lietuvā šādi pārvadājumi bija notikuši. Un es vēlētos pateikt, ka Lietuvas valdība arī ir ārkārtīgi spēcīgi izteikusi savu viedokli par to, kāda bija situācija šajos eh, slēptajos pārvadājumos. Vai vēlties atbildēt, Černieska kungs? Uh, Paldies par šo komentāru, bet es vēlētos informēt, ka esmu Polijas pārstāvs un nevis Lietuvas pārstāvs. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Nākamais runātājs Šolts kungs, nu, goja grupas vārdā uz minūti, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es eh, vēlētos vēlreiz eh, apsveikt to, ka Eiropas parlaments vēlreiz izskata jautājumu par to, ka vajadzētu pēc iespējas ātrāk slēgt Guantanamo bāzi. Uh, Es pievienojos visu to kolēģi teiktajam, kur šeit ir pieprasījuši, ka Eiropas Savienībai ir efektīvi jārīkojās, jo tā tiešām ir problēma. Tā ir problēma transatlantiskajās attiecībās, Kā ir iespējams, ka pret visām konvencijām šajā bāzē ir ieslodzīti apmēram 40 valsts piedarīgie, kuriem gan bez advokāta pieejas, gan bez tiesas sēdes tiek izpildīti dažādi soda mēri? Tas, ka Eiropas pārstāvi līdz šim ir mēģinājuši izvairīties no šo jautājumu risināšanas, tikai pierāda to, ka um, mēs neesam spējīgi runāt un organizēt adekvātu dialogu. Es uzskatu, ka komisijai ir jākaunās par to, ka tā vēl nav runājusi. Par to, ka Eiropas Savienības dalību valsts nav uzņēmušās atbildību par šo noziedzīgo ieslodzījumu vietu. Vēl viens jautājums. Runājot par Guantanamo, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir cietums, kurā tiek īstenot spīdzināšana, un tas ir pārkāpums pret veselu virkni starptautisku konvenciju. Varbūt, ka komisijai vajadzētu pamudināt ASV valdību pārvilkt pāri svītru šī kaunpilnajai vēsturei. Prieksēdētāji, tagad EFD grupas vārdā eh, Natraskungs. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nāku no Vestmidlandes, kurā ir tā saucamais tiptam Talibans, kurš šobrīd atrodas Gvandanabo bāzē. Es piekrītu, ka cilvēku deportācija no vienas valsts, lai viņi tiktu, stātos tiesas priekšā citur, eh, ir samērā attāls mūsu tiesību sargājušajām sistēmām process. Mēs runājam par demokrātiju, mēs runājam par cilvēktiesībām, tās visas ir pārkāptas. Es jums varētu sagatavot sarakstu kurā būtu apvienotās karalistas pilsoņi, kuri šobrīd ir nevis cīja rokās, bet gan Eiropas Savienības dalību valsts tiesību sargājošo iestāžu rokās. Un šeit mēs runājam par, par savstarpējo aresta ordeni. Pirms jūs nosodiet ASV, paskatieties spoguli un nosodiet paši savu liekulību. Paldies, paldies, priekšsēdētājs grupa, priekšsēdētāji. Un tagad Overmaier kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Guantanamo slēgšana bez šaubām ir signāls, kas pierāda to, ka šobrīd cīnoties pret terorismu, Amerikas Savienotās valstis grasās pārtraukt cilvēktiesību pārkāpumus, kurus tās ir atzinušas. Kā mums būtu jārīkojas, kādam būtu jābūt šo ieslodzīto liktenim? Es domāju, ka par to ir jāvienojas visaugstākajā līmenī, jo saskaņā uh, ar Schengens līgumu jebkurš var pārvietoties brīvi no vienas valsts uz citu. Vispirms es gribētu teikt, Šulc kungs, ir jānodrošina nepieciešamie drošības eh, pasākumi, ir nepieciešams panākt to, lai uh, katru bijušo ieslodzīto eh, pārbaudītu attiecīgās dalībās, lai tās varētu zināt, kāpēc šie cilvēki netiek vispirms nosodīti uz Amerikas Savienotajām valstīm. Paldies! Tagad pārējie runātājiem vispirms Kailio kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājiem! Padoms pārstāvkungs, cienījamie deputāti, Bantāmām bāze ir bijis milzīgs cilvē, cilvēktiesību un starptautisko normu pārkāpums, kur īstenoja eh, Buša eh, administrācija. Šī te eh, ieslodzīto spīdzināšana, atstāšana bez tiesas, tas viss ir bijis pretlikunīgi un ir bijis absolūti nepieciešams slēgt Guantanamo ieslodzījuma vietu, lai Amerikas Savienotās vēl valsts varētu atgūt savu autoritāti, kur tās baudīja pirms tam cīņā pret terorismu. Obama ir apņēmies jau sākot no uh, savas pirmās dienas Baltajā namā gan attiecībā uz militāro rīcību, gan arī attiecībā uz Guantanamo bāzes slēgšanu. Tas, protams, nav bijis viegls uzdevums, jo īpaši tāpēc, ka um, ASV kongress nav bijis noskaņots uz sadarbību šajā jautājumā. Eiropas Savienībā mēs, mums ir bijis dalīts skatījums uz transatlantisko sadarbību, bet mēs eh, plaši esam vērsušies pret eh, Guantanamo ieslodzījumu vietu. Un jau Irākas kara laikā mums bija iespēja aicināt slēgt šo ieslodzījumu vietu Vairākas valsts ir piekrišas uzņemt bijušos ieslodzītos, tā skaitā arī Portugāla, Francija un citas, un tas ir lēmums, kas ir katrs dalībvalsts pārziņā, taču būtu nepieciešama koordinācija Eiropas Savienības līmenī, jo Eiropas Savienībā nav robežu un nepieciešams dalīties informācijā dalībvalstu starpā. Komisāra kungs, eh, priekšsēdētāji, man satrauc tas, ka situācija eh, nevirzās uz priekšu uh, pareizajā virzienā Amerikas Savienotajās valstīs. Un ko tagad varētu darīt Eiropas Savienība, lai palīdzētu, ko mēs vēl varētu darīt, lai palīdzētu atrisināt šo situāciju? Kāpēc Eiropas Savienība nevarētu sniegt nepieciešamo palīdzību? Paldies, un tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Guantanamo ir militārā operācija, kas runā pati par sevi, un Buša administrācija eh, rīkojās eh, tā, ka nicināja starptautisko attiecību normas. Pēc šīs katastrofas mēs redzam, ka prezidents Obama ir uh, paziņojis par Guantanamo slēgšanu, tas ir drosmīgs lēmums. Uh, Runa ir par to, lai mēs varētu atkal uzticēties eh, ASV, lai būtu uzticība arī musulmaņu kopienā, bet termiņi jau ir eh, beigušies un ieslodzītie joprojām ir tur. Ja Eiropas Savienība vēlas, lai būtu patiesi strateģiskas transatlantiskās attiecības, tad ir jāpieprasa Guantanamos eh, slēpšanu un jāuzņem ieslodzītie mūsu valstīs. Spānija un citas valstis eh, balstās uz eh, pagājušā gada 15. jūnija paziņojumu, saskaņā ar kuru tiek izveidots juridiskais satvars šādiem pasākumiem, bet tie ir suverēni lēmumi, ko pieņem dalību valstis un nepieciešama solidaritāte Eiropas Savienībā, lai atbalstītu lēmumu, ko mēs eh, vairāk kārt tikām prasījuši, un runā ir apmēram par 50 ieslodzītajiem, kas var tikt atbrīvoti, un lēmums ir jāpieņem dalību valstīm. Ir eh, mehānismi informācijas apmaiņai starp dalību valstīm un eh, Schengenas līguma valstīm, un šai informācijas un pieredzes apmaiņai par paraugu praksi, par sociālo iekļautību ieslodzītājiem ir jāīsteno. Paldies! Paldies, Vaigla kungs, par uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties gan padomas pārstāvjiem, gan komisijai par ļoti aktīvo pieeju attiecībā uz Guantanamo jautājumu. Ir ļoti nosodoši tas, ka šāda bāze ir vispār tikusi izveidot jau no pašas pirmās dienas. Un varbūt, ka bija iespējams rast vairāk izprastnes no Amerikas Savienoto valstu puses pašā sākumā, bet šobrīd šī situācija ir turpinājusies pārāk ilgi, un es domāju, ka tas ir kauntraips mums visiem, mums visiem, kas ticam tādām vērtībām kā cilvēktiesība ievērošana un brīvība. Šorīt, piemēram, es um, iepazinos ar kādu rakstu, uh, kuru uzrakstījusi organizācija, kas strādā pie šī jautājuma. Un šī informācija ir satraucoša. Un es domāju, ka laiks ir pienācis uh, Bams kungam slēgt šo absolūti apkaujanojušo uh, ieslodzījumu vietu un pārtraukt šo frakstu. Paldies! Tagad vārds Flotas kundzei uz vienu minūtu. Paldies! Arī es vēlētos, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu darīts viss iespējamais, lai dalībās uzņemtos atbaldī, atbildību un uzņemtu bijušos ieslodzītos, kas ir upuri šajā gadījumā un kurus ir jāuzņem ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus. Guantanamo slēgšana nebūtu nepieliek punktu eh, eh, jautājumos, kas eh, ir saistīti ar cīņu pret terorismu ne ASV, ne arī Eiropas Savienībā. Kā jau jūs teicāt, joprojām ir iespējams iztiesāt šos ieslodzītos militārajās tiesās, bet Eiropas Savienībā Guantanamo ieslodzītie nav nokrituši no skaidrām debesīm. Es domāju, ka mēs neesam pietiekami Eh, raduši skaidrību šajā jautājumā. 22. decembrī eh, tika minēts šis Lietuvas piemērs. Tas ir jāizmanto par paraugu. Mēs neesam izdarījuši nepieciešamos secinājumus attiecībā uz šo nelegālo rīcību, kas ir tikusi īstenot Eiropas Savienības teritorijā. Un es uzskatu, ka tas, šis darbs būtu jāveic komisijai un padomē, mums būtu jāizdara visi secinājumi par šādu veidu nelikumīgu rīcību, kas vispār ir eh, novedusi pie šādas, te Guantanamo ieslodzījuma vietas izveidošanas un Eiropas atbalsts šajā jautājumā. Paldies! Paldies, un tagad vairāk runātāji vēlas izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Eh, cerams, mums būs iespēja dot vārdu visiem, ja jūs ievērosiet jums atvēlēto laiku vienu minūtu. Vispirms, Dārfīkons, lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms mēs pavisam nesen uzzinājām, ka ieslodzījuma centrs Guantanamo netiks slēgts kā paredzēts 2010. gadā, nebūs pirms Obamas mandāta 2013. gadā slēgšana, bet ja šī kavēšanās notiek, tad tomēr mums ir jāpriecājas par to, ka virzība uz to ir Tā ir griba, ko paudusi e- Eiropa, jo mēs daudz gadu garumā kritizējām ASV Guantanamo sakarā, un um, mums ir jā. Ja, Eh, palīdz viņiem atrisināt šo problēmu. Es pavisam nes, nesen tikos Eiriku Kolderu, ASV tieslietu ministru, kurš man eh, paskaidroja, cik plaša ir šī problēma, bet arī pat teica, ka ir, eh, um, cik svarīga viņiem ir Eiropas valstu palīdzība un atbalsts, lai Uh, varētu uzņemt uh, šos bijušos ieslodzītos Eiropas teritorijā. Mums nepieciešama koordinēta rīcība ar amerikāņiem, lai varētu aizvērt šo lapusi, ko mēs Eiropieši kritizējam jau daudz gadu garumā. Paldies! Uh, Paldies! Navdalovs kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Vai, kāpēc Eiropas Savienībai būtu jāmaksā par ASV politiku? ASV prezidents viņu atbalstīja daudzi eh, kampaņas laikā, tad, kad viņš solīja atrisināt šo problēmu, un mēs gluži vienkārši varējām mierīgi noraudzīties, lai gan Eiropa arī bija iesaistīta šajā procesā. Eiropas Savienība ir pasaules daļa, un Ja mēs esam vienā laivā ar amerikāņiem, kas attiecas uz terorismu draudiem, tad mums būtu arī eh, kopīgi jāraugās uz eh, preventīviem pasākumiem. Mums ir jādara arī viss iespējamais, lai mēs varētu integrēt no jauna šos cilvēkus sabiedrībā, lai mēs varētu ļaut viņiem dzīvot normālu dzīvi ģimenēs. Paldies! Paldies, tagad ar Romeido Rveigas kungs. Eh, daži elementi jau tika minēti, tos minēja Flotras kundze. Ir ļoti svarīgi, lai Obama slēgtu šo centru. Mēs jau to sen esam prasījuši, un tas absolūti nepieciešams. Un tam ir vajadzīgs, lai mēs, Eiropieši, varētu uzņemt visas tās personas, kuras pašlaika pēc uh, Obamas lūguma uh, varētu doties uz šieni. Uh, tādā iespēja jāpastāv, uh, jo uh, ir zināma vēsturiskā atbildība, un mēs nevaram no tās norobežoties. Guantanamo ir jāslēdz, bet mums, Eiropiešiem, ir jāizņemas mūsu atbildība, jo tāda pastāv. Ar ilgu laiku mēs vienkārši novērsām skatu no problēmas. Portugāles premjerministrs, kurš pašlaik ir komisijas priekšstādātājs, apsolīja, ka Portugāles teritorijā tas būs iespējams un tādu mums jāveģē. Paldies, lūdzu, nākošam rudātājiem vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs visi piekrītam, un tieši tā arī ir, ka mums vajadzētu atbalstīt ASV lēmumu slēgt e, šo cietumu Guantanamo bāzē. Un e, Eiropas Savienītam vajadzētu pieņemt zinām skaitu ieslodzīto. Tā bija liela kļūda, ko darīja ASV, kad viņi mēģināja apkarot terorismu. Mēs taču vajadzēja zināt, ka šādas e, kļūdas vairs nevajadzētu nākotnē atkārtot. Un Eiropai nevajadzētu arī nākotnē palīdzēt jo eh, ziņojums, kas ir izsniegts, eh, tas joprojām eh, stāsta par Eiropiešu valstu sadarbību, apvienotā karalisti, Rumānija un Polija. Tā kā mēs nevaram, protams, nosodīt no vienas puses šādu lietu nosildīt, jo nu mums vajadzētu slēgt Guantānuma, un no otras puses mums nevajadzētu tādas akcijas pieļaut Eiropā, kas radīja šīs problēmas. Paldies, nākošais runātājs. Ļaujiet man eh, sākt ar to, ka eh, pieminēt to, ko mans priekšgājējs nu pat teica. Uh, Viņš teica, ka nelegālie cietumi eksistēja arī Polijā un Rumānijā. Kā polis es jums gribētu teikt, ka nav faktiski skaidru pierādījumu, ka šāds cietums Polijā ir bijis. Tas bija mans pirmais komentārs. Tagad otrais. Es zinu, ka šajā e, istabā nepastāv disputs starp mums visiem. Ir skaidrs, ka Guantānamo ir jāpārtrauc eksistence. Taču mēs ar savām e, acīm skaidri redzam, e, ka Guantānamo būs ļoti sarežģīta problēma un no tā mēs netiksim tik viegli vaļā. Un ko tad darīt? Mans jautājums ir sekojušais. Vai ir bijuši kādas izmaiņas e, par e, tehniku vai par to, kā šie cietumnieki tiek turēti un e, iztaujāti? Un mēs neļauj viņiem gulēt vairākas naktas pēc kārtas. Vai mums ir kādas šaubas vai ka šīs lietas ir atmestas? Un lūk, visbeidzot, Mūvai kundze. Paldies, es esmu priecīga, ka manis, mani kolēģi ir tā sašutuši par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir notikuši Guantānamo, it kā tā vārdā, lai apkarotu terorismu. Un um, to var paņemt, nu, ņemt nopietni tikai tad, ja mēs tiešām pēc vairākām runām, manām runām, tiešām sāk spērt kādus soļus un um, veic apņemšanos jo tāds eh, cietumi kā Ungārijā, protams, par to arī to vajadzētu eh, izmeklēt, jo 12 eh, personas no politiskās operācijas šobrīd ir opozīcija un viņi ir pirmstiesas apcietinājumā un viņu cilvēktiesas tiek pārkāptas nepārtraukti. Tas jau ir vienu gadu un tas ir tieši tāpat kā Guantanamo. Tāpēc es gribētu jautāt saviem kolēģiem, lūdzu paceļiet rokas, kuri gribētu šo lietu arī arī ņemt pietiekoši nopietni, un es gribētu aicināt, lai būtu notiktu pasākums, eh, kas eh, tiktu pār, kas pārbaudītu lietas apstākļus. Paldies, saka priekšēdētāji, un tagad eh, došu vārdu ministram sniegt atbildi. Liels paldies, priekšsēdētāja kundze. Es eh, gribētu atsaukties uz divām ļoti praktiskiem jautājumiem. Viens, ko teica Salafranka kungs, otrs Šulca kungs. Pirmajā gadījumā par Jemenu. Es eh, nedomāju, ka mm, kāds konkrēts lēmums ir pieņemts par mūsu attiecībām ar Jemenu, kas eh, saistītu Jemenu ar cietumniekiem, kas atrodas Gvantānamo jo situācija Jemenā eh, bija eh, secinājuma objekts pirmajai padomē, ārējo lietu padomē, kura eh, tika nu, vispār notika pirmo reizi, jo, jo ir 21. janvārī pirmo reizi, un tika izveidota rezolūcija, kurā tika uzaicināts izveikt, veikt mm, politisko reformu eh, programmu eh, Jemenā. Taču nebija nekādas atsauces uz Guantānamo jautājumu. Un eh, tāpēc mēs atbalstam šos secinājumus. Un konkurence, kas notika Londonā 27. datumā pagājušā mēnesī, kas attiec uz Šulca kunga eh, piezīmi par situāciju Guantānamo un to, kam varētu iespējams mainīt teritoriālo statusu. Tas ir jautājums, kas eh, ir izriet no šī 1903. Eh, gada līguma starp ASV un Kubu. Un tā ir tīri bilaterāla lieta, divpusēja lieta starp Kubu un ASV. Es domāju, ir visvārēja vienošanās, ka Guantānamo cietums Uh, ka tur ir notikuši uh, cilvēktiesību pārkāpumi, un uh, tas ir kaut kas tāds, ko mēs nedrīkstētu pieciest. Mēs nevaram pieļaut, ka tas notiek vēlreiz. To nopietni kritizēja Eiropas Savienība, un tāpēc mēs gribētu sadarboties ar ASV prezidentu, kurš nolēma, ka to, tam vajadzētu darīt galu, un Guantanamo cietumu jāslēdz Un ne tikai tas vien, jo bija arī uh, visa uh, šo te apcietināšanas politikas pārskatīšana ASV paziņojumi, ko sniedza eh, ko sniedza par nu, to, ka ir nepieciešams slēgt šo cietumu, jo tur notika cilvēktiesību pārkāpumi, un jāsaka, tas ir uh, Uh, ļoti tāds grūts jautājums, un katrā gadījumā fakts, ka citās valstīs pasaulē uh, notiek cilvēktiesību pārkāpumi, un pat Eiropā uh, varētu notikt cilvēktiesību pārkāpumi. Taču tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu sit kritizēt situāciju un pielūkot, lai tas vairs neatkārtotos. Jo to teica Natras kungs, un es domāju, ka viņš piekritīs ka eh, šobrīd eh, Eiropā nekas tam līdzīgs kā Guantānumā nepastāv. Eiropas Savienība un ASV ir strādājuši pie šī jautājuma padziļināti. Es tagad atsaucos uz paziņojumu no 15. jūnija pagājušajā gadā, kurā tika uzsvērts, ka ASV un Eiropas Savienība ir nosprieduši strādāt kopā, eh, lai ir aplūkot cilvēku tiesības daudz smalkāk, runājot par sakarību ar terorismu. Cilvēktiesības pārkāptas ir Guantanamo, taču mēs piekritām, ka cīņa pret eh, terorismu eh, notiks respektējot pamattiesības un arī tiesiskumu Tāpat ir eh, svarīgi mums, eh, lai mēs šo līniju arī turpinātu. Un es piekrītu Koelju kungam, kad viņš atsaucās uz to, ka Eiropas Savienība arī sadarbojas saskaņā ar šīm līnijām. Taču eh, tas nav tikai jautājums par to, ka ir lēmums no ASV puses, lai eh, slēgtu Guantānamo cietumu. Jo visas problēmas, ar ko tur saistīts, ar ko es runāju savā pirmajā uzstāšanās reizē. Taču mums vajadzētu arī atzīt to, ka prezidents Obamas kungs eh, tiešām ir pārtraucis eh, šo pagātnes lietu. Viņš ir pāršķīris jaunu lapu, ne tikai ar Guantānamo, bet arī ar citām praksēm, kas bija ar to saistītas. Es domāju, tas mums šobrīd ir ļoti skaidrs. Un mēs redzam, uh, to, tad, kad mēs skatāmies, kāda ir viņa eh, izlēmība šajā jautājumā, eh, prezidents Obama ir eh, beidzis cipa programmu par slepeno apcietināšanos, apcietināšanu un uzskatīja, ka tos visus vajag reģistrēt starptautiskā sarkanā krusta komitejā Obama kungs eh, ir eh, pārtraucis šīs īpašās eh, nopratināšanas tehnikas, un šobrīd vairs amerikāņu izmeklētāji nedrīkst izmantot spīdzināšanu vai arī veikt šādus pasākumus slēgtās telpās, un arī tādā veidā viņš pāršķir jaunu lapu. Viņš pārskatīja arī politiku par pārvedumiem lai tiktu ievērots eh, starptautiskās eh, tiesības. Un par to mēs esam iepriecināti, un to mēs izteicam arī savā kopējā paziņojumā. Mēs uzskatām, ka ir ASV politika kārtīgi izmainījusies, runājot par aizturēšanu, eh, apcietināšanu, un tāpēc mēs e, skaidri sakam savā paziņojumā, ka mēs e, redzam, kādus e, pasākums ir spērusi ASV, lai pārskatītu visus jautājumus, kas ir saistīti ar drošību, un arī, lai būtu veikta plaša, plaša pētījuma par to, kāda politika tiek izmantot. Un to visu darīja Obamas kungs. Tāpēc es domāju, tas ir tas, ko mums vajadzētu uh, atbalstīt un uh, Muņies kundze, jūs atsaucātās uz to, ehm, mums vajadzētu sadarboties ar ASV. Eiropa eh, kritizē Guantānamo un Eiropai ir jāsadarbojas ar ASV, taču eh, mums ir divi nosacījumi. Ehm, pirmais ir tas, eh, ka beigu beigās tas ir jautājums par Amerikas likumdošanu, un viņiem ir suverenitāte. Un otrs ierobežojums ir tāds, ka Eiropas Savienības valstis Un tām ir eh, jāsaka, vai Eh, tās eh, var pieņemt eh, cietumniekus, kas nāk no Guantanamo vai nē. Un šai gadījumā padomas nostāja tāda, ka mums vajadzētu sadarboties, mums vajadzētu uh, veicināt šādu sadarbošanos, protams, uh, respektējot drošību, un, um, jo tādas ir katrai valstī un tās pilsoņiem. Tā kā tas ir ļoti svarīgs princips, ko jāpatur prātā. Tātad es teicu, tā kā Komešs kundze uzsvēra sadarbība, kooperācija starp ASV un Eiropas Savienību, Savienību, tāpat arī kooperācija ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mums ir jāsadarbojas vienam ar otru, mums ir nepieciešams dialogs un tāpat eh, kā daļa no eh, dialoga. Tas ir bijis eh, konteksts ar Guantānamo, jo daži uz to jau atsaucās. Sanaki un Natālija jautājumā par upuriem. Tas ir viens no dialoga aspektiem, kas mums arī ir jāapskatās kopā ar ASV. Mums eh, jāatcerās, protams, ir upuri, eh, dažādu noziegumu upuri, teroristu uzbrukumu eh, upuri, un tas ir tiešām, lai tas nenotiktu arī nākotnē. Taču, kā jau es teicu, mums vajag saglabāt detalizētu dialogu ar ASV šajā lietā, un tāpēc es gribētu noslēgumā teikt un norādīt, ka ir ļoti skaidra pozīcija, ko, aiz, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi Guantanamo uh, pozīcijā, uh, proti, uh, ka ir jāslēdz Guantanamo cietums. Un tā ir ļoti skaidra nostāja, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi par to, lai netiktu pārkāptas cilvēktiesības vai pamatiesības, arī cīnoties pret terorismu. Ne. Un uh, uh, līdz ar to ir uh, nepieciešams jāsadarboties ar ASV, kas droši vien arī notiks, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir pilnīgi izmainījusies ASV politika un ASV prezidents Obama ir pārtraucis iepriekšējo pagātnes politiku, kas bija saistīta ar cīņu pret um, terorismu. To mums tiešām vajadzētu atbalstīt Un tāda ir padomas nostāja un tātad skaidra sadarbība ar ASV, lai eh, sasniegtu to, ko mēs visi gribam un ko tad mēs gribam. Mēs gribam, lai Guantanamo tiktu slēgts. Paldies. Tagad komisāri jums vārds. Paldies. Vispirms es gribu vēlreiz uzsvērt, ka Tas ir mūsu visu interesēs, eh, lai tiktu slēgts eh, Guantanamo eh, cietums. Kā jau es esmu teicis, komisija cer, ka būs labāks progress un ka to izdarīs ASV administrācija. Es gribētu paskaidrot vēlreiz, ka mēs uzskatām, ka galvenā atbildība par Guantanamo ir ASV pusē un uh, komisija uh, uzskata, ka mums jābūt ir pēc iespējas palīdzīgiem. Un uh, svarīgi soļi jau ir nu, spērti no Obamas administrācijas puses, tas bija atbildot uz Zemkas kunga jautājumu. Un par to, kāda ir šie te e, nopratināšanas tehnikas un nopratināšanas paņēmieni izmantot. Runājot par Sala Frankas kungas jautājumu e, par 50 e, apcietinātiem, kuru liktenis vēl nav izlemts. Mēs ceram, ka ASV administrācija turpinās strādāt pie šīm 50 lietām un ka būs kāds risinājums līdzīgs tiem, kas ir bijuši ar iepriekšējiem gūstekņiem eh, komisija nav saņēmusi vēl pagaidām nekādu eh, ziņojumu no eh, darba grupas, taču mēs vispār uzskatām, ka mēs gribam, lai būtu vienāds process visiem. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka mums vajadzētu turpināt veikt koordinētu Eiropas Savienības pieju un eh, eh, mums patīk eh, parlamenta izdarītais, un mēs to respektējam. Paldies! Līdz ar to debatas ir slēgtas, saka priekšsēdētāji, un li, līdz ar to mēs ķeramies pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir mutiskais jautājums padomē un komisijai galvenie pušu puses konference cites apdraudētām savvaļas dzīvnieku un augu sugām un tad eh, lūk šo